priekšsēdētāja konferencē tika pieņemts lēmums mainīt uh, Merkozur delegācijas nosaukumu. Tātad turpmāk tā sauksies delegācija, kas sadarbojas ar Merkozur valstīm, tiek pievienots vārds valstīm. Vai kolēģiem ir kādi iebildumi? Ja nē, tad esam pieņēmuši.